To debats ir noslēgušās un balsosim rīt 12. Un sēdi turpināsim rīt no rīta 12. martā, trešdienā 8.30. Un protokols, protams, tiks publicēts Eiropas parlamenta tīmekļu vietnē un